Pirmais darba kārtības eh, punkts ir debats par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskumu principu pārkāpumiem. Pirmais skatāmais jautājums ir stāvoklis cilvēktiesību jomā Krimā, it īpaši Krims Tatāru stāvoklis. Sākam debatas, došu vārdu autoriem. Pirmais būs Butikofer kungs, vienu minūtu. Paldies priekšsarētāji, korate kolēģi. Manuprāt, tas ir atbilstoši un adekvāti, ka šis parlaments vienojas kopīgā rezolūcijā, lai uzsvērtu stāvokli cilvēktiesībās okupētajās Krimas teritorijās. Ir tīpaši Krimas tatāru stāvoklis ir aktuāls. Pret viņiem ir vērsta vajāšana jau no pirmā Krievijas invāzijas brīža viņu ievēlētie pārstāvjiem ir liekts pildīt pienākums, kuriem viņi tika ievēlēti, kur viņiem bija jāpilda atbilstoši Ukrainas likumdošanai. Tas, ko Krievija ir uzsākusi, ir represiju kurs pret Krimas tatāriem, jo ir skaidri uh, pausta neapmierinātība šīs iedzīvotājās vidū. Tādēļ ir nepieciešams Eiropas parlamentam e, paust solidaritāti ar viņiem, un mums prieks to darīt kopīgi. Fotīgas kundze, pusotra minūte. Paldies, priekšsēdētāji. Pirms diviem gadiem daudznacionāla grupa deputātiem no NATO parlamentārās asociācijas eh, devās uz Kievu, uz Verhovnu Rādu, un viņu vidū bija arī Federika Mogherini priekšsarā, prezidents bija Janukovičs Ukrainā, Maidans notika pēc dažiem, dažām dienām, Krims aneksija sekoja pēc vairākām nedēļām. Naktī es biju Maidanā, redzēju barikādas, redzēju Berkutu, redzēju, kur snaiperi trāpīja pirmajiem upuriem. Es runāju ar parastajiem uh, iedzīvotājiem, un esmu pārliecināta, ka tā ir parastā iedzīvotāja vēlme, kas notika Ukrainā. Un tieši cilvēku eh, vēlmes eh, ir tās, kas vadīs izmaiņas Ukrainā. Mēs esam parādā viņiem solidaritāti. Es vēlos atgādināt eh, viņiem par politiku neatzīt Krimas aneksiju. Putins cenšas darboties tādā veidā, lai ierobežotu mūsu solidaritāti. Un ja mēs mainīsim savu pieeju, tā būtu vājības pazīme no mūsu puses, tāpēc es aicinu visus atbalstīt šo rezolūciju. Panzērikums tālāk. Paldies. Krimā cilvēktiesību pārkāpumi ir ievērojami pieauguši kopš eh, šīs pussalas eh, nelegālās eh, aneksijas. Startautiskās organizācijas ir ziņojuši par lieliem cilvēktiesību pārkāpumu skaitu. Ehm, Krims tatāri ir nolieguši Krievijas okupāciju. Šie cilvēktiesību pārkāpumi iekļauj piespiedu pazušanu, spīdzināšanu, un dažādiem noziegumiem, eh, pret kuriem eh, iestādes nevēršas. Ņemot vērā eh, viņu nacionālo stāvokli, krimstatāri tiek vajāti, viņiem nav iespējas izteikties plašsaziņas līdzekļos, viņiem ir jābēg un jāslēpjas. Mēs nosodam šo situāciju, kas jāpārtrauc pēc iespējas ātrāk. Paldies tālāk, Predes kungs. Es Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlējos teikt, ka augstu vērtēju to, ka mums notiek šīs debats par situāciju Krimā. Mana politiskā grupa jau pusgadu ierosina, lai parlamenta darba kārtībā tiktu iekļauta diskusija par situāciju Krimā un, diemžēl, citas politiskās grupas pret to iebilda. Vienīgie, kas mūs atbalstīja, bija ECR grupa, līdz pat šim brīdim tā tas notika. Iemesls ir tas, ka attieksme pret Krieviju un Krīmas okupāciju nav viennozīmīga. Lielākās parlamenta grupas vēlas doties oficiāls delegācijas sastāvā uz Maskavu. Manuprāt, tas ir nepieņemami. Jo eh, tik ilgi, kamēr mūsu kolēģi deputāti ir iekļauti Maskavas melnajā sarakstā, tas nebūs iespējams. Tas nebūs iespējams līdz brīdim, kamēr uh, Krievija neat atbrīvos Krīmu un eh, līdz tam brīdim nebūs iespējams normalizēt attiecības. E, Krīmā mēs redzam, ka mūsu ģeopolitiskās intereses ietekmē iedzīvotāju dzīvi. Mēs esam nobažījušies par iedzīvotāju ekonomisko sociālo situāciju, un to nevarēs atrisināt, kamēr saglabājās e, embargo. Tas ir jāceļ, lai civiliedzīvotāji un dēcisti. Tīpaši mēs esam nobažījušies par cilvēktiesību pārkāpumiem un tātāru un citu minu, etnisko minoritāšu likteni šajā konfliktā. Etnisko minoritāšu liktenis. Eh, tiesības ir jārespektē Krimā tieši tāpat kā citur pasaulē, tāpēc ir nepieciešamas sarunas ANO ietvaros lai veidot nepieciešamos taiskaitā nosacījums, lai varētu nodrošināt žurnālistu darbu huma, un NVO un humānu organizāciju darbu. Paldies. Pēdējais autoru sarakstā ir uh, Austrēvičus kungs. Priekšsēdētāji, godātie kolēģi, Krievijas prezidents Vladimirs Putins uh, vācu izdevumam Bilds sniegtā uh, intervijā teica, ka 2014. gada februāra notikumi Kievā ir nopietni apdraudējis Krīmas iedzīvotājus un kas tad notika, neviens ne, negāja bojā, vienkārši Krīmā Krimā tika nostiprināt situācija, bet Putins melo ko tad darīja šie zaļie cilvēciņi un cik daudz cilvēku ir gājis bojā Krimā kopš 2014. gada. Krimas tatāri ir gājuši bojā. Siran Zinedinov, Islam Džiparov, Dževdet Islamov, Eskander Apsalamov, Ruslan Ganijev, Arlen Terehov. Not... Šis uh, bojā gājušo Krimas tatāru saraksts nav izsmeļošs kolēģi, nepieļausim 20. gadsimta kļūdas un sauksim lietas īstajos vārdos. Paldies! Paldies! Tagad uh, uzstāsies politisko grupu vārdā deputāti. Pirmais ir Plenkovičs kungs. Paldies priekšsēdētāji. Mūsu uh, rezolūcija skaidri atbalsta uh, Ukrainas centienus tuvināties Eiropas Savienībai. Mums ir jānosoda Krimas aneksija un cilvēktiesību pārkāpumi Krimā. Ir nepieņemami, ka cilvēki tiek vajāti par to, ka viņi pretojas okupācija. Eiropas Savienībā ir jāturpina okupācijas neatzīšanas politika un jāpatur spēkā sankcijas pret Krieviju. Ja Krievijas federācija vēlas uzlabot attiecības ar Eiropas Savienību, te ir jāiziet no Krīmas un jāatjauno Ukrai, jāļauj atjaunot Ukrainai pilna kontrola pār savu teritoriju. Ir jānodrošina plašsaziņas līdzekļiem, nevalstiskām organizācijām uh, piekļuve Krimai bez jebkādiem ierobežojumiem. Tādēļ es aicinu arī apver Eiropas padomes cilvēktiesību pārstāvim šo situāciju risināt, un tāpat ir jāpārtrauc konflikts arī Ukrainas austrumos. Šos divus konfliktus nedrīkst atdalīt, jo tām ir viens un tas pats cēlonis. Paldies, tagad vārds Sanīkungam. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribu skaidri pateikt šai parlamentā, ka visi politiskie spēki šai parlamentā vēlas atrisināt problēmas, kas pastāv Krimā. Un mums ir jāpanāk, lai Putins pārtrauc uh, Krīmas iedzīvotāju represijas, tā skaitā represijas pret Krīmas tatāru minoritāti. Pasākumi, kas uh, tiek uh, iniciēti, lai grautu mūsu solidaritāti šeit parlamentā, būtībā palīdz Putinam, tas ir kā dāvana Putinam. Jebkuri centieni graut mūsu vienotību uh, būtībā ir Putina interesēs. Un tādēļ es aicinu visus uh, kolēģus atbalstīt sankciju turpināšanos pret Krieviju un nemēģināt eh, vājināt eh, šīs sankcijas, jo tādējādi tiek apdraudēta Eiropas eh, Savienības vienotība. Paldies, Demas Makerkungs, nākamais runātais. Ja, kolēģi, jūs esat bijuši Krīmā iepriekš, tad zinat, ka toreiz uh, Tas bija turistiem ļoti pievilcīgs reģions, tur eh, līdzās pastāvēja dažādas ļoti spilgtas kultūras, tas bija Melnās eh, jūras eh, dimāns, bet diemžēl tagad tur valda bailes un nedrošība. Tur tiek izmantotas Putina metodes bez jebkādas kautrēšanās. Būtībā valsts uh, iestāžu politika ir uh, tāda, ka visiem ir jāklusē, neviens nedrīkst uh, protestēt un tie, kas nepakļaujas, tiek vajāti. It īpaši represijas tiek vērstas pret Krimas tatāru minoritāti, tiek slēgti plašsaziņas līdzekļi un uh, kultūras uh, centri. Starptautiskā uh, sabiedrība beidzot sāk atmosties un protestēt, un arī Eiropas Savienībai ir jāturpina protestēt. Paldies, Kalas kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Kādēļ Krievijas federācija ir ieinteresēta apspiest Krīmas statāru tiesības brīvi izteikties, ir tāds, ka Krīmas tātā ļoti kritiski vērtē šo situāciju, viņi savulaik vērsās pret referendumu rīkošanu Krīmā, viņi uh, nesa Ukrainas uh, karogus. Diemžēl Krīmas tatāru situācija ir vēl pasliktinājusies, viņiem nav iespējams mācīties dzimtajā valodā skolās, ir slēgta Krīmas tatāru televīzija. Uh, un bērniem ir grūti atrast vietas skolās, un krimas tatāriem grūti atrast darbu. E, tiek pārkāptas krimas tatāru tiesības, bet būtībā tiek apdraudēta arī krimas tatāru valodas un kultūras pastāvēšana. Ir jānodrošina, lai krimas tatāri varētu saglabāt savu kultūru un valodu savā zemē. Paldies tagad Vāršetins kungam. Paldies, dāmas un kungi! Tiesības iegūt izglītību tatāru un ukraiņu valoda netiek respektētas Krimā. Ir eh, samazināts šo skolu skaits, ir slēgti plašsaziņas līdzekļi, kuri raidīti tatāru eh, valoda. Tāpat tiek ierobežotas tatāru identitātes izpausmes iespējas, tiek vajāti Krīmas tatāru politiskie līderi, tā skaitā Mustafa Džemenģi, kurš jau sen runāja par to, ka Krievijas federācija plāno uh, okupēt Krīmu. Uh, savulaik 1968. gadā viņu uh, notiesāja padomu savienībā par to, ka viņš kritizēja Čehoslovākijas okupāciju. Un eh, Krievijas krimināla kodeksa piemērošana Krimā ir nepieļaujama, jo tā ir Ukrainas teritorija, un Krīmas tatāri ir pelnījuši mūsu atbalstu. Paldies! Nākamais runātājs vienu minūti, divu miliju Divi miljoni cilvēku dzīvo Krimā un šobrīd sastopas ar vienkārši bezprecedenta cilvēku tiesību pārkāpumiem. Tatāri kopienai Krimā uh, Tieši tāpat kā visiem, kas ir pretojušies nelegālajai e, okupācijai Krimā, tas nozīmē sistemātisku kriminālu vajāšanu, iebaidīšanu, izraidīšanu, nolaupīšanu, spīdzināšanu un nāvu un nekāda veida iespēja kaut kur vēsties tiesā. Tas nozīmē, ka vietējiem iedzīvotājiem nav arī piekļuvs nekāda veida starptautiskām organizācijām un nav neviena pie kā vērsties tad, kad viņu tiesības tiek pārkāptas. Mēs vēlamies celties kājās un izrādīt solidaritāti Krimas tatāru kopienai. Tāpat arī izrādīt tu solidaritāti visiem ukraiņiem, kas šobrīd ir ļoti eh, sarežģītā situācijā, tāpēc, ka vēlas aizstāvēt uh, Ukrainas teritoriālo nedalāmību. Es aicinu Krieviju un varas iestādes un tās de facto varas iestādes Krimā nodrošināt uh, ANO, Eiropas padomus un citos starptautisku organizāciju pārstāvjiem piekļuvi šim reģionam un etniskajām minoritātēm. Paldies tālāk, Tanuka kungs, uz vienu minūti priekšādātāji pēc Krievijas eh, nelegālās Krimas okupācijas 2014. gadā šīs pusēls tatāru kopiena un Ukrainas minoritātes ir cietušas, cietušas eh, un viņu civilās un pilsoņu brīvības ierobežotas tatāri pašos principos boikotē pašreizējo režīmu, jo kopš 2014. gada nepiedalties referendumā. Tā rezultātā, protams, šī vēsturiskais, šis vēsturiskais naidīgums starp tatāriem Maskavu ir pieaudzis tas vēl vēsturiski sakņojas jau Staļina brutālajā izsūtīšanas pasākumā, kas tika vērsts pret tatāriem. Tore, jau toreiz tatāru vadoņi tika izsūtīti, apspiesti un visa veida piemiņas dienas aizliegts. Arī pašreizējos ziņos, ziņojumos ir liecības par nelikumīgiem arestiem, par apspiešanu un kriminālu vajāšanu. Cilvēktiesību situācija Krimā ir ārkārtīgi sarežģīta un uh, briesmīga. Es pilnīgi noteikti nosodu Krievijas okupāciju, jo Krima taču kurš joprojām piedal, piedara Ukrainai. Un gal galā vismaz jāspēj nodrošināt pamat cilvēktiesību ievērošanu Eiropas Savienībai un starptautiskai sabiedrē. Uzmanīgi jāsako līdz notikumiem šai pussalā. Paldies un pēdējais runātājs Sinadinas kungs. Priekšādātāji. Eiropas Savienība nereti pauž viedokli par atsevišķām valstīm, to varas iestādēm, režīmiem. Bet nereti šo viedokli dominē viena konkrēta valsts Eiropas Savienībā, nu, piemēram, Vācija. Un tāpēc es domāju, mēs izturamies visai liekulīgi šādās jomās. Ja, piemēram, skatāmies uz cilvēku tiesību ierobežojumiem Stambulā, ja bijuši gājā Konstantinopolē, tad zinām, ka tur cilvēki arī nevar atgriezties pie savas ikdienas, bet mēs uz to pievaram acis. Mēs izliekamies neredzām arī to, ka joprojām ir okupēta viena Kipras daļa un nepievēršam tikpat kā nekādu uzmanību arī citām valstīm, kas eh, pieļauj migrantu ieplūšanu eh, plašā skaitā Eiropas Savienībā nesargājot savas robežas. Nu, un tagad, protams, eh, ir uzsācies eh, konflikta sāsinājums starp Tātāriem un Krieviju, un eh, tagad tam mēs pievēršam uzmanību, bet nedrīkstam būt tik selektīvi. Paldies, tālāk brīvā mikrofona procedūra. Saraksts ir ļoti garš, bet mums ir tikai divas minūtes, tāpēc došu vārdu tikai diviem runātājiem. Vispirms, Paspišēlkungs. předsedkyně já jsem rád že u tohoto bodu mohu vystoupit. priekšsēdētāji paldies. ārkārtīgi priecājos ka devāt man vārdu un varu papildināt to ko teica jau štetins kungs. esmu čehs Un ļoti priestājos, ka Mustafa Džimilija 1060, jau 68. gadā protestēja pret Čehijas okupāciju, un tāpēc arī mums tagad vajadzētu ap, atbalstīt nāciju, kas tiek apspiesta 21. gadsimtā, ko apspiež Krievija. Un tāpēc patiešām priecājos, ka mēs izsakām aicinājumu Krievijai pielikt punktu šai iebiedēšanas politikai attiecībā uz tatāriem un panākt to, ka cilvēktiesības tiek respektētas tiek apspiesti visa veida tā plašsaziņas līdzekļi, radiokanāli, daudz no tiem ir bezvēsts pazuduši. Vairāk kā 20 tūkstoši tatāru devās prom no Krimas pagājušajā gadā šīs apspiešanas rezultātā. Viņi devās prom no Krimas un e, ieradās Ukrainā, bet viņi taču vēlas atgriezties mājās. To nedrīkstam pieļaut, ka tas nav viņiem iespējams. Mums jāizdara spiediens uz Krieviju un vienmēr jāturpina par šo tēmu runāt, kamēr situācija nav atrisināta. Paldies! Nākamais runātājs. Paldies! Saka Jurka Hungs, es priecājos, ka šodien Strasbūrā mēs runājam, eh, vārdos saucam šo, šo nosaucam šo sarežģīto problēmu, runājam par tatāru likteni Krimā. Protams, ka viņu situācija ir tieši seks Krievijas īstenotāja okupācijai. Bet mēs nerunājam par to, kā šo situāciju ietekmēšu mūsu pašu lēmumu. Vakar mums bija, Eiro, bija padom, tikšanās ar padomus pārstāvjiem, un no Eiropadomus pārstāvjiem nedzirdējām ne vārda par Krimu, nedzirdējām neko sakām par viņu sakām par Minsku, par Minskas nolīgumu, vai izsakām jebkāda veida vēlmi vērsties pret šiem Krievijas pasākumiem ko tā īsteno. Nedzirdējām arī ne vārda par Nord Stream 2 eh, projektu. Ar šo projektu, jo tas tiks īstenots, visa veida sankcijas, kas pret Krieviju tiek īstenotas, tiks pilnīgi eh, nulificētas. Tam nebūs nekādas ietekmes. Ir jādarīkojas daudz izšķirīgāk, daudz spēcīgāk un tieši tad, kad tas ir iespējams. Paldies tālāk došu vārdu komisārs kundzei. Butikoferkungs, jūs vēlaties eh, par reglamentu izteikties. Jā, priekšsēdētāji, es gribēju lūgt iespēju reaģēt uz personīgu uzbrukumu, kas tika izteikts aizvainojumu. Un es gribētu, lai jūs to arī atzīmējat. Savās piezīmēs es atzinīgi vērtēju to, ka sešas politiskās grupas spēja vienoties par kopēju rezolūcijas projektu un diskusijas ļoti labi arī parādīja, ka esam vienoti šai uzskatā. Un tāpēc man ar nožēlu jāsaka, jāsacina, ka Prēdes kungs izmantoja savu uzstāšanās laiku kā līdzautors, lai uzbruktu citiem kolēģiem to starp man. Viņš teica, ka tie, kas neatbalstīja tautas partijas priekšlikumus jau iepriekš, līdz ar to parāda divdomīgu attieksmi pret Krievijas okupāciju Krimā. Es domāju, ka tas ir nepatiesas apgalvojums, tas ir aizvainojošs apgalvojums un nav pieļaujams. Un es pilnīgi noteikti noraidu jebkādus šādus apsūdzības. Paldies! Priekšādā, tātad tas bija pamatoties uz 164. reglamentu punktu, to liekam aiz auss. Komisārs kundze, tagad jums vārds. Priekšādātāji godātie deputāti, ir pagājuši jau gandrīz divi gadi kopš Krīma tika nelegāta, nelegāli aneksēta un Sevastopoli ieņēma Krievijas federācijas spēki. Eiropas Savienība neatzīst uh, šādu veidu rīcību un turpina to nosodīt. Tas, protams, ir milzīgs starptautisko tiesību pārkāpums, bet papildus šī nelegālā aneksija ļoti negatīvi ietekmējusi arī cilvēktiesību situāciju pussalā. Sistemātiski tiek ierobežotas eh, iedzīvotāju pamattiesības un to pamatbrīvības, un tas, jāsaka, eh, ļoti labi atspoguļo pašreizējo situāciju pussalā kopumā. Krievijas likuma piemērošana ir radījusi arī juridisku neskaidrību un diskrimināciju. Krimas tatāru kopiena uh, un citi iedzīvotāji, kas atbalsta Ukrainas teritoriālo nedalāmību, jāsaka par šo situāciju maksā īpaši augstu cenu, un viņi nedrīkst paust savus nodokļus, eh, nu, nedrīkst paust savus viedokļus. Un tiek atceltas piemiņas dienas, piemēram, deport, tātā deportēšanas piemiņas dienas svinības ir aizliegtas Un eh, pašieceltā pārvaldības iestāde um, vēršas krimināli pret visiem, kas izsaka jebkāda veida dis disidentiskus viedokļus. Um, Turklāt netiek un nav arī līdz šim pilnībā izmeklētas apsūdzības par tatāru spīd, spīdzināšanu, kas esot veikt šai pussalā. Tāpēc Mēs pieminēsim šo jautājumu, kad tiksimies, eh, pieminējam šo jautājumu, kad 2015. gadā tikāmies ar Ukrainas pārstāvjiem. Tāpat arī grasamies pievērst uzmanību eh, Aleksandra Kolčenko lietai. Es ir sekojis šim jautājumam un konstatējuši, ka tur ir cilvēktiesību pārkāpumi un vienkārši parasta tiesiskuma pārkāpumi. Mēs esam pieprasījuši tūlītēju šīs personas atbrīvošanu un nosūtīšanu uz Ukrainu. Turklāt Eiropas Savienība vienmēr ir aicinājusi e, pilnībā nodrošināt starptautisko cilvēktiesību aktīvistu piekļuvu pilnai Ukrainas teritorijai, to starp Krīmas pus pussalai un Sevastopolē. Mēs uz vis, zinām, ka visas misijas, kas tikušas nosūtītas, delegācijas, kas tikušas nosūtītas uz turieni, uh, piemēram, 2014. gada e, rudenī, tāpat arī 2015. E, gada sākumā nelegāls apmeklējums tika, neoficiāls apmeklējums tika īstenots. E, mēs sekojam līdz visiem šiem novēr, novērojumiem. Arī tāpat slavējam visu veidu EDSA un citu starptautisku organizāciju centienus, kas cenšas nodrošināt piekļuvu šai pussalai, kas dokumentē cilvēku tiesību pārkāpumus tur, izmantojot dažādus avotus Mēs patiešām ceram, ka nesenā misija, nesenais, eh, nesenā grupa, kas tika nosūtīta no Eiropas padomus uz turieni Džeralds Tutmana vadībā, palīdzēs kaut kādā veidā sākt risināt cilvēku tiesību pārkāpumu situāciju Krimā. Paldies! Lies paldies, saka priekšādātāji! Godātie kolēģi, esmu salikusi sep, saņēmusi septiņus rezolūciju priekšlikumus. Debats līdz ar to ir noslēgts.